Iespējams, rīt būs kāda jauna informācija, jo ar koordinatoriem tiekamies šo pēcpusdienu, šo vakar. Sirsnīgs veids mūsu vidū pētniecības ģenerāldirektora eh, Tora eh, Eiropas komisijas, uh, Jose Manuels Silva Rodriges kungu. Es ceru, ka apmēram pareizi izrunāju jūs vārdus. Sirsnīgs veids jūs mūsu vidū. Paldies, ka esat šeit. Izmantosim šodien iespēju ar jums apmainoties domām. un gaidīsim jūsu prezentāciju par uh, izvērtēšanas ziņojumu, monitoring report, un lūdzu tagad aicinu, dod jums vārdu, ģenerāldirektoru vārds. Eh, jums tiek dots vārds. Priekšsēdētāja kungs dāmas un kungi vicepriekšsēdētāji un godātie itra komitejas deputāti. Esmu ļoti iepricināts šo pēcpusdienu diskutēt ar jums un uh, iepazīstināt jūs ar uh, septīto pētniecības ietveru programmu. Runāšu par 2008. gadu, un tā ir um, pirmā reize, kad mēs šajā sasaukumā tiekamies. Tādēļ vēlos uh, sirsnīgi sveikt uh, tos deputātus, kurus neesmu vēl personīgi sveicis ar ievēlēšanu. Un vēlos teikt, ka šis uh, monitoringa ziņojums ir nozīmīgs. Mēs varētu, protams, par citām tēmām arī runāt, bet, nu, šodien mēs varētu pievērsties šim jautājumam. Bet, protams, esmu atklāts arī citiem jautājumiem. Mēs īpaši pievēršam uzmanību budžeta jautājumiem, vienkāršošanai un tehnoloģiskajām iniciatīvām. Kā jau jūs zinat, it īpaši tie, kas jau ilgāku laiku šeit strādā, komisārs Patočņika kungs šī gada pavasarī Eh, iesniedza eh, ziņojumu par septītās pētniecības ietveru programmas eh, monitoringu, un šodien varu jūs iepazīstināt ar nākošo ziņojumu. Una. Es netaisos šeit visu dokumentu nolasīt es gribētu pievērst uzmanīgu, uzmanību būtiskākajiem jautājumiem. Šis ziņojums balstās uz robežvērtībām, un mēs pievēršamies tiem jautājumiem, kas ir visbūtiskākie īstenojot ietveru programmu. Piemēram, izskatīšanas procedūru kvalitāte, un atsevišķo programmu uh, ieviešanu. Šis monitoringa ziņojums ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā mēs varam ietvaru programmu novērtēt. Mēs runājam par tādu sistemātisku indikātoru izmantošanu laika gaitā. Mēs analizēsim attīstību un redzēsim, kā darbs ir veicies ilgtermiņā, lai varētu izvērtēt uh, šo programmu. Pirmo reizi mēs ietver programmas uh, īstenošanas laikā darbojamies ļoti precīzi, lai izvērtētu rezultātus. Un runājot par rezultātiem, sākšu pirmo tematu, tie ir konkursi. Pirmajos divos gados kad sākām īstenot ietvaru programmu, tika iesniegti 25 tūkstoši uh, pieteikumu, kuros piedalījās 175 tūkstoši. No tiem 5500 tika atlas, atlasīti un apstiprināti, tie ir 20%. Un Eiropas Savienības ieguldījums bija 10 miljoni eiro. Uh, no tā guva uh, labumu ļoti daudz iesaistītie. Tie arī bija aptuveni 20% no kopējiem iesaistītajiem, mm, aptuveni 30 tūkstoši kopumā. Un pirmo reizi organizēja darbu tā, ka jau nedēļu pirms stāšanās spēkā, kad 20, proti 22. decembrī 2006. gadā mēs sākām šīs procedūras un programma stājās spēkā 1. janvārī 2007. gadā. Dažkārt liekas, ka mm, tas ir pats par sevi saprotams, bet uh, iepriekš uh, šī darbība uh, netika veikta. Uh, tika uh, veiksmīgi. Jūs zinat, ka tajā var piedalīties praktiski visi mazie vidēji uzņēmumi, um, daudznacionāli uzņēmumi, institūcijas, dažādas uh, universitātes, uh, pētniecības centri un arī dažkārt atsevišķas uh, privātpersonas uh, piedalās iesniedzot uh, projektus. Galvenais uh, kam pievēršam uzmanību, ir darbs ar universitātēm un arī ar skolām, vidusskolām, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pat laban 15,5% apjomā šie tiek iesaistīti uh, mūsu programmās. Šeit ir dati par pirmajiem diviem gadiem un divas trešdaļas no maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti šajā programmā, sadarbojas un viena ceturdaļa no viņiem strādā tā sauktajā kapacitātes paaugstināšanas programmā. Mēs zinām, ka šīs programmas ir īpaši piemērojams maziem vidiem uzņēmiem. Un Startautiskā plāksnē uh, visvairāk un visplašākā sadarbība ir iespējama. Uh, 136 valstis uh, kopumā iesaistās ietvar uh, programmā dažādos veidos un uh, sadarbības veidi ir dažādi. No trešajām valstīm īpaši vēlos izcelt Krievijas, Brazīlijas, Indijas, Ķīnas, uh, dalību un īpaši vēlos uzsvērt arī ASV iesaisti. Runājot par dzimumu līdztiesības politiku, tas arī ir nozīmīgs aspekts un varam teikt, ka 21% no iesaistītajiem pētniekiem mm, vai projektu vadītājiem ir sievietes. Un dažās uh, jomās uh, tas, šis skaitlis sasniedz 35,3%, un tās ir programmas, iet, arī, kurī uh, ietvaros. Jāsaka, ka šie indikātori ir ļoti nozīmīgi, un mēs pievēršam tiem uh, īpašu uzmanību. Tagad vēl par uh, noteiktu tematu. Tā ir izvērtēšana un izvērtēšanas sistēma. Tas ir viens no mūsu darba pīlāriem, un jau iepriekš tiekoties ar jums šeit komitejā, es skaidroju, cik nozīmīga ir šī izvērtēšana un cik nozīmīga ir, la, nozīmīga ir, lai šī izvērtēšana notiktu neatkarīgi. Jau toreiz es uh, uzsvēru, ka runājot par uh, prioritātēm, tās uh, nekad netiek izmantotas, lai kaut kādā veidā izmainītu projektu secību. Tas tā nekad nenotiek, un uh, es tā arī nekad nākotnē nerīkošos. Izvērtēšanas kvalitāte ir ārkārtīgi nozīmīga mēs esam šo uh, kvalitāti novērtējuši kā apmierinoši vai atsevišķos gadījumos arī ļoti labi. 98% no vērtētājiem 2008. gadā apzīmējuši pielietotās uh, procedūras kā apmierinošas vai ļoti labas, un 96,6% no vērtētājiem domā, ka mūsu uh, izvērtēšanas uh, procesi ir tikpat labi vai labāki kā nacionālajie izvērtēšanas indikātori un procesi. Es domāju, ka uh, šie skaitļi jāvērtē kā ļoti nozīmīgi, jo tie parāda to, ka mēs uh, šai ietver programmai piešķiram papildus nozīmi, tā ir, uh, rakst, tā, tās rakstura lielums ir augsta kvalitāte. Tagad runājot par rezultātiem, jāsaka, ka rezultāti ir bijuši nozīmīgi, bet ir arī iesniegtas sūdzības, jeb apstrīdēti dažādi lēmumi. Tāda procedūra arī ir izstrādāta un 20. 5000 vērtējumi. Mm, no šiem 1175, jeb 1170 tika um, apstrīdēti, un tikai 17 no tiem noveda pie tā, ka lēmums tika pārskatīts. Un es domāju, ka tas ir ļoti uh, tāds skaidrs cipars, un mēs varam patiesi būt apmierināti ar sasniegto rezultātu. Tagad pāris vārdu par vienkāršošanas procesu. Manuprāt, nacionālās kontaktiestādes ir sniegušas palīdzību. Mēs esam konstatējuši, ka salīdzinot ar sesto ietvaru uh, programmu vienkāršojums ir ievērojams un 70% no aptaujātajiem pārstāv tādu viedokli, ka septītā ietvaru programma uh, gan konkursu, gan anketu, gan uh, citu formalitāšu ziņā ir ļoti laba un uh, darbs var tikt uh, veikts vienkāršāk, salīdzinot ar iepriekšējo a, periodu. Bet, protams, ka mūsu mērķis ir strādāt a, vēl, un a, mums ir jāsasniedz vēl plašāki panākumi šajā jomā, neapstāsimies pie sasnā, sasniegtā, un gribu jums teikt, ka arī es personīgi a, turpināšu strādāt, lai šajā jomā mēs vēl veiksmīgāk a, darbotos. Un līdz ar to es gribu teikt, ka monitoringa ziņojuma būtiskākie punkti ir ar šo uzskaitīti, bet gan es, gan arī darbinieki ir gatavi atbildēt uz atsevišķajiem jautājumiem, kuri jums varbūt ir, un, protams, ka varu atbildēt arī attiecībā uz tiem skaitļiem, kādus šeit uh, minēju. Un vēl trīs atsevišķi uh, temati. Es jau pieminēju, ka vēlos uh, par tiem runāt. Nu, pirmkārt, tie ir budžeta jautājumi 2009. gadā pētniecībai piešķirtie līdzekļi, kā katru gadu jāizmanto efektīvi, un mēs vēlamies optimāli izmantot mums piešķirtos līdzekļus gan maksājumu, gan saistību apropriāciju jomā. 85,9 saistību maksājumos ir apgūtais apjoms un 79 maksājumu apropriācijās. Nākošie temati. No uh, kopā piešķirtajiem līdzekļiem aptuveni 4 eh, miljoni, eh, miljardi ir izmaksāti, un mēs uh, redzam, ka esam pietuvojušies iepriekšējo gadu sasniegtajam līmenim 2008. gadā 31. decembrī tika apkopoti uh, visi skaidri, visi dati. Pēc tam uh, apkopota dati un tie parādīja uh, ka a, praktiski a, 89% saistība apropriācijās un 79% maksājuma apropriācijās tika izmantoti pilnībā un ceram, ka skaitļi a, parādīs līdzīgu situāciju šogad. Vienkārši tie parāda to, ka darbība ir bijusi a, pietiekami efektīva. 2007. gadā arī varējām a, labi apgūt līdzekļus 99,84 saistību apropriācijās un līdzīgi arī maksājuma apropriācijās. Es domāju, ka Mm, šajā ziņā jāsaka, ka mūsu ģenerāla direktorāts ir pastrādājis uh, uh, stipri veiksmīgi, un, uh, lai kādās jomās būtu iespējama kritika, tad šajā jomā gan kritika nebūtu uh, pamatot, jo līdzekļa apgūšana ir um, bijusi veiksmīga. Tagad nākošais uh, ļoti būtiskais temats, kā jau pieminēju, ir vienkāršošana. Pāris uh, skaidrojumu ar ko nodarbojamies mūsu ģenerāla direktorātā, kādas tad ir tās mūsu darba metodas, lai uh, sasniegtu vēl plašāku vienkāršošanas pakāpi. Mūsu skatījumā tas ir patiesas izaicinājums veikt šo vienkāršošanas darbu. Jo vienkāršošana nav tik ļoti neitrāla, kā pirmajā acu uzmetienā tas liktos situācija eh, nav tāda, ka šīs kompleksās eh, procedūras ir eh, radītas tikai procedūras dēļ, bet gan tādēļ, ka sarežģītās procedūras ir radītas tādēļ, lai īpaši ievēlotu dažādas delikātas, dažādas delikātas lēmas gan politiskā jomā, gan arī atbilstu visiem budžeta izpildes noteikumiem. Īpaši ievērojam arī dalībniekus. Un visi šie faktori norāda, ka mm, darbs ir apjomīgs un ir samērā sarežģīti vēl ko vienkāršot. Strādājot par politiskajiem mērķiem, mēs pēc iespējas vēlamies kopienas budžetu mm, korekti piemērot un maksimāli 2% nobīdes ir iespējams. Ir ļoti grūti ieturēt šo skaitli. Uh, Bet jāsaka, ka pētniecības jomā mēs patiesi esam labi pastrādājušies un kļūdu uh, faktors ir samazināts. Mēs. Uh, Un vēl jāsaka, ka ir absolūti nepieciešams uh, labs un korekts finansējums, lai mūsu pētniecības mērķus mēs varētu korekti īstenot. Bet tajā pašā laikā tas nedrīkst būt vienīgais mērķis pētniecības politikā. Pētniecības politikas attīsta saturiskās ievirzes Eiropā. Tas tā nav pretruna sevī, bet gan sabalansēta situācija, uz kuru tiecamies. Mums ir jāsabalansē atsevišķās intereses. un arī eh, šis līdzsvars ir jānodrošina starp visām iesaistītajām pusēm un viņa interesēm. Protams, šādi līdzsvarot intereses dažkārt uh, mm, mums eh, nākas grūti sasniegt kāds ļoti redzams mērķis. Ar visu paškritiku tomēr es gribētu teikt, ka septītā pamatprogramma ir kļuvusi stipri vienkāršāka vai tās piemērošana. runājot par likumdevēju pusi šajā procesā, tātad jūs loma, arī šeit ir vienkāršojumi, un mūsu atbildībā ir programmu īstenošana. Un tagad es gribētu pievērsties programmu uzskaitēji. Pirmkārt, runāšu par garantiju fondu, kas ļauj mums daudz mazāk skaitu ex ante kontroli izdarīt, eh, nekā tas ir bijis iepriekš. Ir vajadzīgi mazāk certifikāti. Pateicoties tam, ap 80% saņēmēju iztiek bez certifikātu, bez certifikātiem, tieši pateicoties šim garantiju fondam. runājot par finanšu eh, kapacitātes ex ante kontrolēm, arī to skaits ir ticis samazināts. Ir tikai viens izņēmums, un to arī prasīja parlaments, tikai tie koordinatori un saņēmēji, kas saņem vismaz 500 tūkstotis eiro, tiek kontrolēti ex ante, un manuprāt tas arī ir pamatoti, jo tās ir diezgan nopietnas summas. Tagad mums ir vienots reģistrs visu, visiem programmu dalībniekiem, un tas ir arī, eh, tu lieto visi ģenerāla direktorāti. Dalībnieki tika reģistrēti vienu pavisam reizēm, un pēc tam viņiem vairs nav papildu dokumenti jāiesniedz, ja tie grib jaunā pasākumā piedalīties. Vēl viena lieta, ko nebija viegli izdarīt, bija metodoloģijas certificēšana un vienkāršošana, kas attiecas uz personāla izmaksām un netiešajām izmaksām. Arī šeit eh, mēs strādājam pie procesa vienkāršošanas. Līguma grozīšana arī tikus vienkāršot. Tas atslogo projekta īstenotājs, bet arī mūs. Kā jūs ziniet, septīto pamatprogrammu e, mēs vadām ar to pašu personālu, e, kas bija mūsu rīcībā attiecībā uz sesto pamatprogrammu. Tā tad ir daudz administratīvā darba. Arī ziņošanai tagad ir vairāk laiks, tiek dots, lai saņēmēji vai ziņojumu iesniegšanai, lai eh, šie ziņojumi eh, nebūtu jāiesniedz tik bieži. Mūsu eh, ziņojumu izskatīšanas laiki ir tikuši saīsināti. Tagad mēs šo darbu veicam vidēji 320 dienu laikā. Tas ir ap 40 dienu mazāk nekā tas vēl bija sestā pamatprogrammā. Tātad, ja jūs nāks padzirdēt, kas septītā ietvaru programmā uh, viņiem ir bijusi ilgāk šī ziņojuma izskatīšanas laiki nekā attiecībā uz sesto ietvaru programmu. Nu, var jau būt, jo mums liels projekts skaits, bet vidēji tā tad ir 40 dienas ātrāk tas notiek tagad, un mēs cenšamies šo izskatīšanu vēl tālāk pātrināt. Mēs mēģinam darīt tiešām viss, kas ir mūsu spēkos, lai uh, izskatīšanas laiku saīsināt. Vēl viens pasākums no mūsu puses bija tāds, ka mēs veicām uh, konsultāciju par vienkāršošanas tēmu ar sabiedrisku uzklausīšanu. Un mēs gribam tātad uh, konkrēts priešlikums izstrādāt turpmākai programmas pārvaldības vienkāršošanai nākamā gada pirmajā pusgadā. Un šeit arī mēs vēlētos, lai ieplūstu iesaistīto pušu domas un uzskati. Tādēļ mēs e, plānojam vēl vienu sabiedrības uzklausīšanu, un tas jau ir ticis arī diezgan plaši izziņots. Un e, e, šī sabiedrības uzklausīšana jau ir sākusies, ap 3000 eh, puses jau ir mums savs atzinums sniegušas. Tātad eh, rezultāti nevar tikt pasludināti jau nākamā dienā, tā kā tas bija īra referenta gadījumā. Uh, Eh, par kuru pozitīvu iznākumu mēs varam tagad izteikt prieku. Nē, eh, tas iet mazliet ilgāk, un tad, kad šī izvērtēšana būs beigusies, eh, kas tomēr paies kādu laiciņu, tad mēs rezultāts prezentēsim jums šeit parlamentā. Pat labam detalizēts secinājums izdarīt nav vēl iespējams, bet vispārīga ievirz jau ir nojaušama, Un, ja to tā īsi varētu apkopot, tas būtu tā, ka vienkāršošana ir uzsākta, bet ir jāturpina. Tā tad ir jākļūst vēl vienkāršākam eh, ša, šīm procedūrām. Arī dalībvalsts ir iesaistījušās šajā procesā, īpaši Vācija, Austrija, apvienotā karaliste, Nīderlanda, Spānija. Bet eh, tās nav vienīgās valsts, arī citas ir iesaistījušās šajā procesā. Kā jau es teicu, mēs tiecamies uz vēl tālāku uh, administratīvo procesu vienkāršošanu un būs paziņojums vēl par šo tēmu līdz nākamā gada vidum. To es jums varu pieteikt. Vēl mēs arī divus citus paziņojumus, komisijas svarīgus paziņojumus gaidām apmēram tajā pat laikā. Pirmkārt, budžeta izpildes ziņojums, eh, budžeta kārtības ziņojums, kas ir ik pēc trim gadiem, un tad ziņojums par pieļaujamo kļūdu procentu. Tie no jums, kas uh, mani jau pazīst, zina, ka es personīgi esmu cīnījies par procesu vienkāršošanu, uh, pamatprogramma tagad darbojas trīs gadu, un es uzskatu, ka mums ir jāizdara visi iespējamie centieni, lai turpinātu vienkāršot administratīvās procedūras programmas pārvaldībā, lai programma varētu tikt īstenot dinamiskāk un tāpat laikā droši un vienkārši. Es domāju, ka šis ir sasniedzams mērķis, un mēs to varam kopīgi sasniegt. Viena no iespējām, eh, viena no problēmām pat laban vēl ar pamatprogrammu ir tāda, ka ir par daudz pārbaužu, par daudz kontrolas soļu. Jo mazāk šādas kontrolas tiks veiktas, jo vienkāršāk būs arī programmas ietveros īstenamais projektus vest un īstenot. Toties, ja e, kontrolu skaits samazinās kopumā, tad tās kontrolas, kas paliks, ir jāveic īpaši rūpīgi, lai nodokļu maksātāji varētu justies pārliecināti, ka viņu līdzekļi netiek izšķērdēti, bet tiek tērēti ļoti nozīmīgam mēķim, proti pētniecības atbalstam. Ceru, ka tuvāko mēnešu gaitā man būs iespēja tikties ar jums atkārtoti tad es varēšu prezentēt jums nākamos eh, programmas vienkāršošanas eh, pasākumus. Un galbeidzot, gribu vēl teikt dažus vārdus par kopīgajām tehnoloģijas iniciatīvām. Kā jūs ziniet? Šīs iniciatīvas ir jaunas, tas ir 5. Imīdi, Sky, Emiaka, Tenis un FCA. Mēs ceram, ka nākamo nedēļu gaitā četras no šīm piecām iniciatīvām jau spēs darboties patstāvīgi. Rīkojoties pašas ar savu budžetu. šīs eh, kopīgās tehnoloģijas iniciatīvas, JTEs, eh, eh, ziņo parlamentam par tās rīcībā nodotiem līdzekļiem, kā jūs ziniet, komisija vienmēr arī ir pārstāvēt šo iniciatīvu valdēs vai pārvaldes institūcijās. Direktori ir jau pagaidām nosaukti, tik līdz viņu, viņu būs apstiprināta amatā. Mēs varēsim sākt komandas darbu. gribu arī teikt, ka iniciatīva autonomija pats tā vēl nav pilnībā panākta, bet mēs strādājam šajā virzienā un līdzšinējās indikācijas ir ļoti pozitīvas. Vairumu problēmu mums ir izdevies atrisināt. Mēs zinām, ka tagad tiek veikts būtisks darbs arī privātā uh, publiskās partnerības jomā. Un arī JTIs, eh, acim redzot, strādā šajā virzienā, kaut gan tie vēl nav integrēti šajā koncepcijā, tātad publi, PPP publisko privātā partnerībā. Ir jau notikusi tikšanās ar komisāru Potočniku un JTI e pārstāvjiem, ir izveidota grupa, kuras vadītājs esmu es pats mēs pievērsīsimies jautājumam, izvērtēsim, kāda ir bijusi līdzinējā pieredze ar JTI e un kāds varētu eh, būt šis darbs nākotnē. Vēlamies iesaistīt JTI e darbā mazos vidējos uzņēmums un atvērtību saglabāt attiecībā uz citiem partneriem. Bieži JTI iniciatīvas tiek uztverts kā tāda slēgta padarīšana, bet to mēs gribam izmainīt. Es atgādināšu Clean Sky iniciatīvu. 35% budžeta līdzekļu, 75% atvainojas, saņem paši dalībnieki, 25% vēl, eh, pa 25% līdzekļu izlietojumu vēl nav skaidrības, notiks konkursi, tiks finansēta ap 130 jaunu pētniecības projekti, 60 līgumu būs, un tas viss notiek Clean Sky iniciatīvas ietvaros. Nu tā, ceru, ka mans pārskats ir eh, devis jums labu ieskatu pamatu programmas īstenošanas gaitā un komisijas darbā ar šo programmu. Ja jums rastos jau kādi jautājumi, labprāt centīšos tos atbildēt, būšu jūs rīcībā, sniegšu visu nepieciešamo informāciju. Var teikt, ka sadarbība ar ITR komiteju mums līdz šim ir bijis ļoti auglīga. Es ceru, ka tā tas arī būs turpmāk. Arī runājot par politiskām iniciatīvām un normatīvo aktu izmaiņām, kuras mēs gatavojam. Kā jūs ziniet, jaunais līgums mums uzliek jaunu atbildību, jaunas atbildības jomas, un es ceru, ka mēs šo atbildību tiksim kopīgi galā. Paldies par uzmanību. Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Paldies ģenerāla direktora kungs par šo ļoti apjomīgo stāstījumu. Vairāk kolēģi jau ir pieteikušies, eh, vēlas eh, runāt, un ja jūs praucīsieties uz pulksteni, tad redzēsiet, ka mums ir vēl viens viesis, un tādēļ lūkšu tos, kas ir pieteikušies, eh, lūdzu koncentrējiet jūs teikto uzdodot vienu jautājumu un runājiet vienu līdz divas minūtes. Tas mums palīdzētu, nu, vismaz nedaudz pieturēties. Uh, pie uh, laika ietvariem. Rūbīgi kungs, pirmais runātājs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies arī par prezentāciju. Es domāju, ka septītā ietvaru programma ir ļoti veiksmīga. It īpaši runājot par vienkāršošanu, par līgumiem un arī par laiku, kāds tiek patērēts administratīvām procedūrām. Uh, Mans jautājums ir, vai ir vēl kādi mērķi, piemēram, mm, līguma jomā, vai tos vēl varētu vienkāršot, un arī 320 dienas jūs pieminējāt, kā apstrādes datumu, vai iespējams 100 eh, dienu mērķi noteikti jeb arī paraudzīsimies, ka ir tādi, vai būs tādi ļoti uh, saturorientēti uh, mērķi. Un saistībā ar finanšu krīzi vai vēlā maksājuma direktīva ir attiecinām arī uz komisiju pēc tam, kad projekts ir noslēgts, uh, nauda 30 dienu laikā tiek izmaksāta. Vai tas ir iespējams? Ja tīpaši tādēļ, jo likviditāte pētniecības uzņēmumos ir īpaši uh, skarta un arī par bonitāti runājot pēdējo gadu laikā tā ir ciepusi. Otrs punkts. Maksājumos un apropriācijās tur, kur 0,0 ir, piemēram, SEZA projektā vai IMI vai Artemis un ENIAC programmās, kādēļ šeit nav nesaistības, ne uh, maksājumi uh, uzskaitīti, vai ir kādas problēmas? ka šeit nav uh, konkrēti skaitļi norādīti. Un pēdējais punkts. Uh, e IT jomā, manuprāt, uh, šeit nav pietiekami tas uh, prioritātes veidā noteikts, kā, kāda ir situācija ar uh, Eiropas tehnoloģiju institūtu. Paldies, nākošais runātais Brežinskungs. Za slovo. Velmi rád jsem slyšel, že... Paldies, priekšstādātāj kungs. Ļoti iepriecināts biju uzklausot eh, to, ka sarežģītās eh, procedūras ir vienkāršots un tiek kritizēta arī elastīguma trūkuma pakāpa attiecībā uz eh, uzņēmiem. Es gribētu rosināt pārdomāt par kādu problēmu, proti zinātnieku iesaiste. Zinātnieki, kas strādā Eiropas valstīs, uh, tajās valstīs, kas nav pārāk ilgi Eiropas Savienībā, tās vairs nav gluži jaunas dalība valsts, bet, nu, nav arī tās dalība valsts, kas būtu īpaši ilgi bijušas Eiropas Savienībā. Liekas, ka zinātnieku iesaists joma tomēr samazinās. Uh, varbūt, ka tas ir saistāms arī ar nepilnīgu zinātniskā potenciāla izmantošanu, un tas ir žēl visā Eiropas līmenī. Varbūt tas būtu kā rosinājums organizēt uzklausīšanu, kā varētu uzlabot situāciju tajās dalību valstīs, kuras nav tik ilgi eh, Eiropas Savienībā. Un otrs jautājums. Šajā komitejā mēs noteikti vēl uh, nodarbosimies ar nākošās ietvaru programmas sagatavošanu. Un strādājot pie septītās ietvaru programmas, es esmu uh, meklējis pētījumus uh, Un statistikas datus, taču tie dati, kurus es varēju atrast, nebija īsti apmierinoši. Vai jūs eh, domājat, ka eh, šādi eh, statistiski dati būs pieejami sastādot astoto pētniecības ietveru programmu? Paldies! Priekšsētājs Kavaliekundze. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral. A minha pergunta está relacionada. Paldies. Jautājums ģenerāldirektorāta kungam. E, mans jautājums būs par e, vairākiem instrumentiem, kur tiek atvēlēti zinātnē un pētniecībai septītās ietver programmas saturā. Bet e, bieži vien, kā jūs pats pieminējāt savā ietver, ievadrunā, ir grūti sasniegt šos izvirzītos kritērijus, piemēram, runājot par Clean Sky, bet arī citi projekti nav bijuši tik veikmi, veiksmīgi tieši runājot par atvērtības principu projektos. Īpaši runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mazie un vidējie uzņēmumi saskaras ar zināmām grūtībām, uh, jo tieši no šī sektora tautsēmniecībā nāk lielākā daļa no jauninājumiem. Un projektos vajadzētu vairāk iesaistīt arī universitātes un pētniecības centrus. Tātad valsts, privātie uzņēmumi un pētniecības institūti ir tā saucamais trīsstūrs, kur ietveros mēs mēģinam radīt jaunu zinātni. Mans jautājums ir konkrēts. Kādi ir ģenerāla direktorāta plāni šā trīstūra ietvaros radīt jaunus projektus? Un kādas jums ir garantijas, ja jūs vēlaties nodrošināt vienlīdzīgu pieeju finansējumam no visiem, visām trīstūra malām? Jāsaka, ka E, liela daļa naudas nāk ne tikai no Eiropas līmeņa, bet arī no dalību valstu līmeņa. Tāpēc būtu svarīgi, lai šīs programmas būtu pieejamas arī maziem vidējiem uzņēmumiem un universitātēm. Un e, ne tikai lielās valsts piedalītos. Pašu. Nākamais paščo kungs, lūdzu. Ďakujem za slovo, pán predsedā. E, vážený pán generálny riaditeľ, ja. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ļoti augstu novērtēju jūsu ievadrunu, ģenerāldirektora kungs. Es saprotu, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt adekvātu procesu, kā finansēt zinātni un pētniecību. Un tomēr uzskatu, ka ir jāspēr solis uz priekšu. Mums vajadzētu aizsargāt uh, autortiesības, mums vajadzētu aizsargāt patentus, jo tikai tādā vidē, Tātad, ja zinātnes un pētniecības rezultāti tiek adekvāti īstenoti dzīvē, tikai tad tie nāks par labu sabiedrībai un cilvēkiem. Man personīgi ir zināma gadījumi, kad eh, ļoti svarīgi tehniskie jauninājumi un atklājumi dabūja gaidīt pār par vienu gadu, iekams tiem tika izsniegts patents, un jāsaka, ka sabiedrība pārāk ilgi gaidīja uz rezultātiem, kuras varētu izmantot cilvēkiem un viņu dzīves uzlabošanai. Kolīgi. Sirsnīgs paldies, kolēģi Lamberts Konze. Eh, eh, uh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, varbūt, ka instrumenti šobrīd nav pieejami, un tomēr Jūs runājāt par vienkāršošanas principu. Ja mēs raugāmies uz naudas apjomu, kas ir domāts programmas administrēšanai un to, kas ir tiešām domāts zinātnai un pētniecībai, piemēram, ja mēs izmantojam 100 eiro pētniecībai, cik daudz aiziet Eiropas Savienības administrācijai un cik daudz uh, aiziet tieši zinātnē. Es vēlētos, lai jūs varbūt konkrēti pasakiet procentos, jo tad mēs varētu zināt par programmu efektivitāti. Otrais. Vai jūs personīgi esat apmierināts ar zinātnes un pētniecības programmu tematiku? Kā mēs zinām, rezultāti mērķu sasniegšanai ir nepieciešams pietiekami daudz pētījumu, kur iet vienā virzienā. Mēs to saucam par tā saucamo kritisko masu. Es zinu, ka ietver programmā, kas tāds ir paredzēts, bet vēlētos dzirdēt jūsu personīgo viedokli. Un trešais kādā mērā tās programmas, kuras šobrīd ir uzsāktas ietver programmas ietvaros, papildina dalību valstu zinātniskās iniciatīvas. Kā mēs varētu nodrošināt, lai izvairītos no pasākumu un pētījumu dubultošanās? Es zinu, ka ir kopīga iniciatīva Alzheimer slimības izpētē, un es vēlētos zināt, vai tā ir normāla ietver programmas pārvaldes sistēma. Sirsnīgs paldies, kolēģi Tomsons kundze. Uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Uh, Senor Secretario General, uh, I will speak in English. Es runāšu angļu valodā, saka runātā. The... Runājot par septīto ietvaru programmu un uzsākot diskusijas par to, mums priekšā tiek nolikta jauni termiņi un datumi. Jo zinām, ka šī ietvaru programma darbojās četrus gadus, bet tagad ir uh, piemērota jauna pieeja, jauns skatījums un jauni termiņi. Tā tad eh, ir jāievēro budžeta nosacījumi. Ir ļoti daudz argumentu par šādu pieeju, jo Daudz zinātnieki apgalvo, ka daudz labāks periods zinātniskais pētniecības programmai būtu bijis septiņi gadi, jo četri gadi ir pārāk īss. Un tomēr šajā plānošanā mēs neesam ņēmuši vērā vēsturiskos faktus. Jo, kas, notiek pēc tā, kas notika pēc tam, kad šīs ietvar programmas termiņi tika pieņemti 2005. un 2006. gadā sākās enerģijas un arī klimata krīze. Un tas jaunajā ietver programmā nav atspoguļots tik lielā mērā, kā vajadzētu. Pirms neilga laika mūsu komitejā uzstājās Zviedrijas prezidentūras pārstāvis, un Zviedrijas prezidentūra kopā ar Spānijas prezidentūru darbosies, lai veicinātu ekoekonomikas un zaļākas ekonomikas veidošanu Eiropā. Arī par to nekas nav teikt šajā ietvaru programmā. Mans jautājums, kā jūs varat nodrošināt septiņu gadu ietvaru programmas elasticitāti un atbilstību? mūsdienīgām prasībām un kā konkrēti septīto ietvaru programmu varētu padarīt zaļāku saskaņā ar tām politiskajām vadlīnijām, kuras ir atrunātas jaunajā klimata un energo pakotnē, kas darbosies desmit gadus. Kā šī ietvar programma sasauksies ar šiem mērķiem, kas ir jāizpild līdz 2012. gadam? Paldies! Danke sehr. Paldies! Nākamais. Reromā Drēls kundze. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un es sveicinu arī Silvadu Rodrigas kungu. Tā ir pirmā reize, kad jūs uzstājaties šajā sasaukumā mūsu komitejā. Vēlētos pateikties par jūsu prezentāciju. Tā bija ārkārtīgi skaidra un realistiska. Jūs, Rodrīgas kungs, jau esat atbildējis uz daudziem no manis iedomātajiem jautājumiem. Līdz ar to es uh, uzdošu tikai tos jautājumus, uz kuriem jūs neesat atbildējis. Tā saucamais GTI. Pēc uh, daudzām tikšanās uh, sēdēm ar uzņēmumu, darbības pārstāvjiem, ar universitāšu pārstāvjiem un izanalizējot budžetu un atvēlētās finanses, uh, Mēs eh, tiešām gūstam iespēju par to, kā tas darbojās. Un eh, visiem ir skaidrs, ka mums ir problēmas, jo eh, tas nedarbojās, kā mēs to sākā, sākotnēji bijām iecerējuši. Budžets netiek adekvāti izpildīts, un ar to ir jā, jācīnās. Mana politiskā grupa vienmēr ir iestājusies par mērķiem šajā GTA. Uh, e un mēs to uzskatām par ļoti veiksmīgu instrumentu, kā varētu uzlabot Eiropas Savienības zinātniskās pētniecības kapacitāti. Taču šie inst instrumenti ir eh, jāat jāatjauno un tiem ir jāatbilst mūsdienīgiem kritērijiem. Tātad mums ir jārunā gan par finansējumu, mums ir jārunā par atvērtību, par to, kas būs iekļauti. Es zinu, ka ģenerāla direktors uh, un ģenerāla direktorāts ar visām šīm problēmām jau strādā. Taču, diemžēl, runājot par četriem pirmajiem pētniecības mērķiem, diemžēl apstiprinās mūsu jau iepriekš izteiktās bažas. Mans jautājums komisijas uzkrātā pieredze šajā jomā, vai jūs domājat, ka arī nākotnē jūsu piemērotās darba metodas spēs darboties? Vai jūs uzskatiet, ka vajadzētu iesaistīt jaunus partnerus un jaunas valsts privātās partnerības šķautnes? Kādas ir jūsu domas? Nākamais viens jautājums par novērtējumu un revīzijas aspektiem. Tā ir birokrātija, mēs visi to zinām. Cik lielā mērā tas būtu nepieciešams? Visi tie pētniecības projekti, kur piedalās septītajā izpētes programmā, es esmu iepazinusies ar jūsu izstrādātajām rekomendācijām. Tās izlasīju un īpaši pievērsos tēmai par pētījumiem un zinātniekiem. Vai komisija uzskata, ka šajās programmās ir pietiekams uzticības moments? Kā jūs vēlaties radīt pētnieku sirdīs ticību komisijai? Varbūt paskatīsimies, ko dara aizjūrās un ko dara Amerikā. Varbūt būtu vērts paskatīties uz viņu piemērotajām metodēm. 10% no visiem pētījumiem tiek veikti jaunajās dalību valstīs. Kāpēc tik maz? Es vēlētos pateikties, ka jūs eh, strādājiet pie sieviešu īpatsvara palielināšanas dažādās pētniecības programmās. Un vēlētos zināt jūsu viedokli par Research Financial Facilities. kā arī uz daudzdisciplināro grupu vai grupām. Es īsti nesaprotu, kā jūs to bijāt domājis. Un visbeidzot vēlētos pateikt Rodrīgas kungam, ka mūsu komitejā mēs ļoti aktīvi esam darbojušies jau iepriekšējā sasaukumā septītās ietvaru programmas izvērtēšanā. Mēs ļoti labi apzināmies tās grūtības, ar kādām saskars šīs programmas īstenošanu dzīvē. Tāpēc vēlētos pateikt, ka es jums novēlu veiksmi jūsu grūtajā, bet nozīmīgajā darbā un novēlu sadarbību ar mums. Paldies! Paldies par daudziem jautājumiem. Tagad tikau kundze. Domnule președinte, mulțumesc domnului... Uh, Paldies, priekšsēžkungs. Paldies arī Rodriges kungam par prezentāciju. No mans puses trīs jautājumi. Izteikšos īsi. Pirmkārt. Eh, septītā ietvara programma ir vissvarīgākā pētniecības programma, un ir valsts, kas veiksmīgi izmanto šo programmu, bet ir, diemžēl, arī tādas, kuras uh, neto e, iemaksā šajā programmā, kas nav spējīgas piesaistīt šīs programmas līdzekļi savai pētniecībai. Man jautājums jums šajā sakarā. Ko jūs esat iecerējis darīt, lai tās valsts, kuras pat labāk ir neto maksātāji šajā programmā, spētu veiksmīgāk piesaistīt septītās pamatprogrammas līdzekļus otrkārt? privātie uzņēmumi, kas piedalās septītajā ietvarprogrammā, viņiem ir uh, līdzfinansējums nepieciešams. Pat labam tas ir diezgan grūti iegūt finansējumu no bankām, piesaistīt naudu jauninājumu pasākumiem, tie tiek vērtēti kā augsta riska pasākumi no banka puses. Ko jūs esat iecerējis darīt, lai uh, privātiem būtu vieglāk pieejama šī septītā ietver programma. Saka to tādēļ, ka septītā pamatprogramma eh, tai ir jādod arī lielāks ieguldījums praktiskajās inovācijās. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēžkungs. Esmu jauns deputāts. Un kā tāds es vēlos uzdot jautājumu. Un tas nav saistīts ar manu nezināšanu. Mēs esam dzirdējuši jūsu ziņojumu par izvērtējumu. 25 tūkstoši pieteikumu, 5 tūkstoši apstiprināt, 1750 uh, pārsūdzības, 17 atzītas pa pamatotām. Uh, Nodokļu maksātāji interesējas par šī līdzekļu izlietojumu. Nodokļu maksātāji vēlas zināt, kādu reālu labumu dod šī programma. Un tas tiek mērēts galvenokārt attiecībā uz sociālo-ekonomisko rezultātu, kas gan ir grūti mērams. Tādēļ es gribētu jautāt, Kā jūs vērtējat šo sociālo-ekonomisko devumu, eh, ko programma dod? Jūs jau teicāt, ka jūs strādājat pie atskaišu vienkāršošanas, bet jautājums ir, kāda ir instrumenti jūsu rīcībā, lai mēs gūtu skaidrāk priekšstatu par programmu devumu. Tieši tas ir tas, kas interesē nodokļu maksātājs. Paldies. Nākamais jautājums kolēģis Cacimakākis. Paldies, priekšsēžkungs. Ir dažādi vērtēšanas kritēriji. šo līdzekļu izlietojumam. Vai jūs varat ar pārliecību teikt, ka nav tādu jomu šīs programmas ietveros, kur e, kāda puse saņem naudu bez tā, ka viņam būtu jāsniedz atskaita par šo izlietojumu, jo es esmu tomēr dzirdējis par šādiem gadījumiem. Paldies! Saka priekšsēdz ģenerāldirektora kungs daudz svarīgi jautājumi. Lūkšu jums to eh, pēc iespējas lakoniski atbildēt. Tas nav viegls uzdevums. Bet, nu, mēģināsiet. Diemžēl mēs jau esam paredzētu laiku pārsnieguši, bet, nu, cenšties vismaz svarīgākos jautājumus atbildēt, lūdzu. Señor presidente, es difícil contestar de forma resumida. Jā, priekšsēdētāji kungs, ir sarežģīti tik īsā laikā atbildēt uz šiem sarežģītajiem jautājumiem, jo šī komiteja ir ļoti kompetenta un uzdod ļoti daudzus jautājumus. Protams, es varētu man dzīvi padarīt vieglāku un norādīt uz rezultātiem tīmekļa tirsēstē, bet nu mēģināšu uh, punktu pa punktam atbildēt. Es uh, neesmu no tiem, kas uh, izvairās. Es drīzāk mm, vēlos konkrētas atbildes sniegt. Tagad par pirmo jautājumu. Par termiņiem. Jā, termiņus var uzlabot. Jā, protams, ka mēs dažkārt arī 30 dienu laikā varam izskatīt uh, projektus, un tas ir tas, ko mēs vēlētos. Bet 30 dienās, teiksim, arī izmaksas veikt ir sarežģīti. Uh, Mums ir arī dažādas uh, programmas un dažādi mehānismi, un dažās uh, programmās mēs patiesi ļoti ātri izmaksājam līdzekļus. Mēs, uh, protams, ka mēģināsim uh, rīkoties pēc iespējas ātri tā, kā labākie uh, piemēri to parāda. Jāsaka, mēs vienmēr mēģinam pēc iespējas ātrāk izmaksāt līdzekļus, un mēs uh, šos uzlabojumus veicam pastāvīgi bez jau kādiem pārāvumiem. Es ļoti labprāt gribētu šo 30 dienu izmaksu, nu vēl labāk pēc 13 dienām, bet nu, cik tālu tas ir uh, reāli. Tagad par maksājumiem un saistībām. Par maksājumu apropriācijām un saistību apropriācijām es uh, runāju par šo tematu, izteicos par abiem, un uh, jūs uzteic, izteicāt jautājumu arī par kopējo tehnoloģijas iniciatīvu un arī par Eiropas tehnoloģijas institūtu. Par šiem jautājumiem neesmu atbildīgs, un es gribētu lūgt uh, šos jautājumus uzdot atbildīgajiem kolēģiem. Tagad par uh, JTI, jeb JTI, par to atbildēšu nedaudz vēlāk. Bet katrā gadījumā es vēlos apstiprināt to, ka maksājuma termiņus mēs esam uzlabojuši. To es esmu uh, apstiprinājis. Un jau no paša sākuma uzsvēru, ka mēs mēģinam visus termiņus saīsināt un solu jums, ka mēs aktīvi darbosimies šai virzienā arī tālāk. Tad vēl bija jautājums par situāciju jaunajās dalību valstīs. Manā skatījumā tas vienmēr bija ļoti nozīmīgi rūpēties par to, lai ietver programma varētu tikt identificēta ar visām dalībvalstīm, un tā iemesls ir vienkārši. Ja mēs to nespējam, tad būs grūti izveidot astoto ietvaru programmu. Mums ir nepieciešami īpaši divi punkti - šie ekscelences centri, īpašās izcelības centri, Un no otras puses, patiesi viss iespējamais ir jādara, lai iesaiste būtu aizvien plašāka. Protams, ka ir citi instrumenti, kas ir nozīmīgi, bet īpaši jāuzsver šie divi. Un mums ir jāuzlabo iesaiste šajā uh, programmā, īpaši uzsverot struktūra fondu nozīmi. Struktūra fondiem ir uh, vairāk līdzekļu pētniecībai nekā ietvar programmai. Mums ir 54 miljoni un Uh, struktūra fondos 58 miljoni. Ja mēs varētu radīt šo sinerģiju un apvienot mūsu līdzekļus, tad mūsu darbs būtu vēl veiksmīgāks. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar to ģenerālu um, direkciju, kas ir atbildīga par struktūra fondiem, lai pēc iespējas varētu mūsu spēkus uh, apvienot. Uh, Karvaljo kundze uh, runāja par uh, KTI, jeb uh, kopējo tehnoloģisko iniciatīvu. Un mm, atbildē es gribu uh, principiālu lietu šeit skaidrot. Es gribu teikt, ka KTI ir, nu, ja tā varētu teikt, tad tā būtu tā riskantākā daļa finanšu politiskā izpratnē. Bet uh, visdrīzāk, uh, ka Tas pats jāsaka arī attiecībā uz inovāciju, izaugsmi un nodarbinātību, ka tas ir tas būtiskākais punkts. Tātad jāskata viss kopumā. No vienas puses mums jāievēro tas, ka šeit ir iespējami finanšu riski, kas ir lielāki nekā, piemēram, do, izsniedzot stipendiju Eiropas pētniecības padomē, bet no otras puses ir iespējams ļoti liels ieguvums. Un pēdējā diskusijā ar parlamentu ļoti skaidri tika noteikts sekojošais. Ja mēs runājam par šiem uh, kopējiem tehnoloģijas iniciatīvas projektiem, tad ir atsevišķa pat kategorija nepieciešama. Mēs zinām no vienas puses, ka tas ir absolūti nepieciešams, bet no otras puses mēs zinām arī, ka riski ir lielāki. Tādēļ mums ir uh, Abi šie aspekti jāsabalansē, un tas ir tieši tas, ko es iepriekš uzsvēru. Mums ir pēc iespējas ar visiem iesaistītajiem aktieriem un visiem iesaistītajiem partneriem caurskatāmi jādiskutē. Es jau teicu, ka mēs veidojam darba grupu, kas nodarbosies ar uh, KTI. Mēs apmainamies ar informāciju un domājam par to, kas nākotnē būtu jāmaina. Uh, pat labam nav tādu ļoti konkrētu plānu, bet nākotnē mēs jau domājam, kādai būtu jābūt mūsu rīcībai un kas būtu uzlabojams. Vēl kas izšķirīgi nozīmīgs saistībā ar KTI, tā ir pieejamība visiem. Es runāju par dažādām programmām un zinu, ka dažkārt pieeja ir laba un dažkārt pat labāka nekā citkārt. Uh, Uh, izsludinātajiem konkursiem jābūt skaidriem, pieejamiem un uh, tikpat caurskatāmiem kā visām citām uh, septītās ietver programmas uh, projektiem. Mēs runājam šeit arī ar šiem uh, pamat elementiem, bet kas ar to ir saprotams? Nu, praktiski, praktiski viss tajā ir ietverts. Īpaši nozīmību jāpievērš ir patentu aizsardzībai. Uh, Nu, patentu izsniegšanai, eh, lai varētu, teiksim, radīt tādu salīdzināšanas eh, bāzi. Vai situācija eh, Eiropā ir sliktāka nekā citur? Es nevaru mm, par to tādus ļoti noteiktus vārdus teikt, jo šīs programmas, par kurām jūs runājāt, ir saistīts ar Eiropas pētniecības telpu un saistībā ar jauno līgumu tas iegūst aizvien lielāku uh, svaru. Un, uh, Protams, ka varu e, ierasties šeit komitejā un um, pastāstīt par tām iniciatīvām, kādas mēs īstenojam Eiropas pietniecības telpas ietveros. Šeit um, sadarbība šīs iniciatīvas ietveros ir ļoti cieša starp Eiropas komisiju un nacionālajām dalībvalstīm. Lamberta kungs uh, uzsvēra ļoti nozīmīgu uh, punktu, proti, cik da, kāds ir šis naudas uh, sadalījums. Uh, Es zinu, kādas ir izmaksas. Mēs esam noteikuši 6% uh, uh, administratīvo uh, patēriņu procentu. To mēs neesam sasnieguši, mēs parasti esam pie 4%. Un es uh, patiesi, man ir grūti atbildēt uz uh, šo jautājumu, cik daudz ir šīs administratīvais uh, sloks. Man ir ļoti grūti teikt kādu konkrētu o, skaitli, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas, kas pētniecības o, ietvaros tiek iztērēts, tas ir daudzkārt vairāk nekā mūsu pašu administrēšanas patēriņš. Mums ir nepieciešama vienkārši šo tāki noteikumi, lai to novērtētu, jo birokrātijas lielākā daļa uh, ir saistīta ar to, lai šos noteikumus ievērot. Šos noteikumus neesam mēs paši izdomājuši, bet tie uh, pastāv. Un ja mēs varam kādu daļu no šiem noteikumiem mainīt, tad uh, situācija, protams, būs uh, vienkāršāka gan kontrolējot, gan no otras puses vienkāršāk mēs varēsim mm, šos uh, līdzekļus, kas ir nepieciešami administrēšanai, saīsināt uh, arī pētniecības centriem. Vēl viens jautājums bija par konkursu izsludināšanu un korektu konkursu īstenošanu, jeb iepirkumu īstenošanu. Un teikšu tā, ka katru gadu tiek sastādīta uh, programma un tās ietveros ir uh, arī publiskās konsultācijas nosakot prioritāros uh, darbības mērķus. Tas no vienas puses. Un no otras pro puses programma kā tāda ir ar to iepazīstināja Barozo kungs, un tajā pilnīgi skaidri tiek noteiktas prioritātes, it īpaši arī pētniecības a, prioritātes. Šeit tiek arī konkretizēti instrumenti, kā mēs varam mūsu nospraustās prioritātes sasniegt. Pie tā piedar arī pirmām kārtām tas, ka pētniecības politika jāveido, nu, pēdņās zaļāka. Protams, ka tas ir nozīmīgi, un mēs tieši pie tā tagad strādājam. Katru gadu tā kļūst, nu, pēdņās aizvien zaļāka un uh, zaļāka, jo mēs vēlamies tehnoloģijas, kurās CO izmešu um, daudzums vienmēr samazinātos. Tātad mums ir tādi ļoti skaidri punkti, ar kuriem strādājam, veidojot mūsu programmas. Nākošais jautājums. Nacionālās programmas un dubultais darbs. Es domāju, ka mēs eh, to lielāko pievienoto vērtību radām papildinot to, kas ir izdarīts dalībvalstīs un cenšoties novērst dubulto darbu. Bet jābūt reāliem, jo ir daudzkārt eh, vairāk šīs dubultošanās pētniecības eh, darbos 27 dalībvalstīs nekā salīdzinot šo septīto ietvaru programmu, tās ietvaros realizētos projekts un darbu dalībvalstīs. Nu viens piemērs, par ko bieži tiek runāts. Uh, šīs baktērija noteikšana uh, vistu gaļā. Ir nu simtiem projektu, kas uh, ar šo tēmu strādā. Protams, ka visdrīzāk būtu tā, ka šos uh, centienus varētu labāk apkopot, bet nu tā, tā, tā, tā tas ir. Kopēji plānošana dalība valstīs ir ļoti nozīmīga, bet uh, situācija ir sarežģīta, jo tagad mēs mēģinam to darīt, un pirmā reize vienmēr ir tā sarežģītākā. Un pēc tam visi jau, protams, visu zina labāk un vairāk. Un Tomsons kundze teica, ka jo ilgāks ir šīs ietvaru programmas, jo labāk. Es domāju, ka šī septītā programma, kas ir septiņus eh, gadus ilga, mm, kurā tiek plānoti finanšu līdzekļi, tā dod mums ļoti lielu, teiksim, iespēju piemēroties realitātei. Jo realitāte pēdējo septiņu gadu laikā ir būtiski mainījusies. 2000. gadā pirmo reizi ierados, lai ar jums runātu, un toreiz prioritātes bija pilnīgi citas. Toreiz mēs diskutējām arī par citām tēmām, salīdzinot ar šodienas diskusijām. Ietver programma ir pietiekami elastīga, lai piemēroties politiskām un ekonomiskām realitātēm. Rejā kundze uzdeva jautājumu nu, praktiski par visu. Es nezinu, man laikam jāizsaka ielūgums uh, vakariņām, lai varētu jums uh, dot uh, atbildi par vismaz daļu jautājumiem. Tagad par uh, atsaucoties uz konkrētajiem jautājumiem. Nu, mums jāsaskaņo darbs attiecībā uz kopējām tehnoloģiskajām iniciatīvām. Un, protams, ka ir ļoti nozīmīgi iesaistot visus. Elastīgums arī ir ļoti nozīmīgs, nozīmīgs nemaz neapšaubām ir. Uh, uh, tiesiskais ietvars, uh, tam jābūt visadekvātākajam, tik adekvātam, cik vien iespējams, un pie tā mēs arī strādājam, raugoties uz nākotnes ietvaru privātajām publiskajām partnerības uh, projektiem. Tas ir šis iespējamais rīcības veids, kā mēs visātrāk varētu pavirzīties uz priekšu, it īpaši arī korekti izmantojot valsts naudu un publiskos līdzekļus. Tagad nākošais jautājums. Jūs uzdevāt jautājumus arī. Jā, nu es tagad nevaru atrast īsti, par ko bija nākošais jautājums. Nu varbūt pēc tam es tam vēl pievērsīšos. Jā, nu 10% iesaist dalību valstu. Tikai 10% dalību valstīm. Es domāju, priekšsēdētāji kungs, ka mēs, piemēram, arī ar Čehijas prezidentūras pārstāvjiem ļoti veiksmīgi strādājām, lai dalību valstīs vērstu lielāku uzmanību uz šo septīto ietveru programmu. Jo lielāku uzmanību dalību valstis eh, pievērš pētniecības eh, jautājumiem, jo vairāk nacionālā valsts izdod līdzekļus un jo labāki ir eh, rezultāti arī iesaistējušajos kopējos programmas. Uh, veidos. Tiem vienmēr jābūt konkurēt spējīgiem un tiem vienmēr ir jābūt virzietiem uz izciliem uh, līdzekļiem. Nemaz nezinu, kā spāniski to pateikt tagad. Uh, pētniecības finanšu instrumenti. Tas ir ļoti inovatīvs uh, instruments, un praktiski pirmo reizi mēs redzam, ka uh, finanšu riski uh, tiek akceptēti, lai finansētu pētniecību. Un tā, šī darbība aptver ne tikai valsts sektorā strādājušās tantes, bet mēs motivējam arī privātu bankas. Mēs aicinām finanšu sektoru investēt pētniecībā. Tas ir nozīmīgi. Es uzskatu, ka tas ir pareizi, un arī privātajām bankām tas ir nozīmīgi. Bet tas ir nozīmīgi arī visai kopējai ekonomiskai sistēmai, un mēs aizvien vairāk kopēju konkursu rīkojam un iepirkumu es nemaz negribu slēgt, cik sarežģīti tas ir, jo divus dažā, dažādus budžetus apvienot tas nav vienkārši, bet mēs aizvien vairāk pievēršamies tādiem jautājumiem, kas aptver vairākas disciplīnas, kas darbojas vides un enerģijas jomā un atbilst dažādām prioritātēm. Mēs esam apmierināti ar to, kāda ir darbība līdz šim bijusi. Tikau kundze uzdeva jautājumu par visu dalību valstu iesaisti un pasākumiem, kādus taisamies īstenot. Es domāju, ka par šo jautājumu esmu jau runājis. Manā skatījumā šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un esmu bijis visās dalību valstīs, izņemot vienu uh, uz to dalību valstu došos nākošu nedēļu. Un ir kas īpaši izšķirīgs. Mums ir nepieciešami sinerģētiskie in, uh, efekti starp uh, struktūra fondiem un ietvaru programmu. Tas ir absolūti nepieciešams. Tikau kundze teica uh, pārsvārds par finansējumu, un uzdev jautājumu par to. Uz šo jautājumu atbildot teikšu tā, ka ir ļoti nozīmīgi uzrunāt finansētājus un vērst viņu uzmanību uz to, ka pētniecība var būt arī tirgus. Jā, nu, šis tirgus segments varbūt ir riskantāks nekā būvniecības, jeb citi tirgus segmenti. Tagad jautājums par to, kā būtu mērāmi rezultāti, kas tika uzdots. Tātad vienu daļu mēs mēģinām tagad novērtēt, salīdzinot ar sesto ietvaru programmu un nākotnē arī šāds salīdzinājums tika veikts, tiks veikts ar septīto ietvaru programmu. Mēs varam tikai ex poste darboties, tātad ex ante mēs nemaz nevaram uh, pateikt, kāds būs rezultāts. Tas tā nav uh, iespējams. Mēs nevaram novērtēt pētniecības projektu iespējamo rezultātu. mēs darbojamies. Un, protams, ka rezultāti atsevišķos projektos būs uh, atšķirīgi, bet ja mēs dodam atbalstu, tad, un piemēram no RCI, tad uh, acīm redzot, uh, riska līmenis būs augstāks, bet ja mēs uh, investējam programmā Clean Sky, tad tas nozīmē, ka mēs vēlamies tīrāku vidi un tīrākus eh, cedzināšanas motors. Līdz ar to ir jābūt ļoti skaidri noformulētiem mērķiem, un dažkārt šie mērķi ir taustāmāk un skaidrāk pateikt nekā pamatpētniecības programmās esošie. Hacimar Kakis, uh, eh, kungs, man ir grūti grūti izrunāt jūsu vārdu, visdrīzāk, ka korekti to nevarēšu nekad, bet uh, jūs jautājāt, kas tad notiek tad, ja nav šādu rezultātu? Nu, uzsvērš tikai to, ka pamatpētījumos, uh, fundamentālo pētījumu jomā konkrētie uh, rezultāti dažkārt nav tik taustēm. Būtiski ir tas, lai kāds konkrēts zinātnieks pēc iespējas uh, mierīgāk un pēc iespējas veiksmīgāk varētu strādāt. Mēs iziem no tā, ka rezult, kā rezultāts būs kāds patents pētniecības darba rezultātā. Šeit jāuzsver tas, ka atlases darbs jau uh, iepriekš tiek veikts. Mēs um, nosakam prioritātes un atbilstošiem prioritātēm tiek veikts atlases darbs un šādi darbojamies. Ah, Aktā atgriežoties pie jauno dalību valstu iesaistas. Nē, Rēras kundas jautājums. Es teicu, ka varēšu konkrētāk atbildēt, ja šī atbilde varēs, varēšu dot vakariņu ietvarā. Nu, vēlreiz atgriežoties pie nozīmīgajiem jautājumiem par procentu skaitļiem runājot sākotnējo stipendiju piešķiršanas finansējums. Mm, šīs stipendijas ir visā Eiropā, aptvērums ir aptvērums visā Eiropā, un mēs aizstāvam šo ekscelenci, izcilības uh, uh, principu, un tam jātainojas visās jomās. Un priekšstādātāja kungs patiesi tagad uh, noslēgumā teikšu, ka būs grūti sastādīt ambiciozu astoto ietvaru programmu, ja nesasniegsim to, ka visās 27. dalību valstīs ir identifikācija ar šo septīto ietvaru programmu. Paldies! Sisnīgs paldies ģenerāldirektoru kungam! Paldies, ka es centāt arī uz visiem jautājumiem atbildēt. Uh, es vairs gar nerunāšu. Es domāju, mums būs iespēja tuvākā laikā ar jums tikties atkal. Tas varētu būt viens no šīs komitejas svarīgiem uzdevumiem. Jautājums par septīto pamatprogrammu, kā arī perspektīvu uz astoto. Sirsnīgs paldies vēlreiz jums, dārgie kolēģi. Tad eh, pusminūte varbūt tāda pauzīt un tad turpināsim. Paldies! It's so complicated. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Darbie kolēģi, sveicu mūsu vidu ne pirmo reizi, bet šajā sasaukumā pirmo reizi Lordu Džonu Mogu. Eiropas elektrības un gāzes regulatoru grupas vadītāja. Pagājušā sasaukumā mēs strādājām cieši kopā. Mūsu debats dažkārt nebija tās vienkāršākās, eh, un tiešām priecājos jūs sveikt mūsu vidū. Došu jums iespēju uzstāties, un tad uh, deputātiem būs iespēja uzdot jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēž kungs, tāms un kungi, vispirms vēlas pateikties par iespēju uh, sasaukumu pašā sākumā jums uh, prezentāciju dot. Uh, kas būs īsa. Un gribu arī pateikties vispirms tiem deputātiem, kas bija jau iepriekšējā sasmā, bet arī jauniem deputātiem par lielisko atbalstu, ko saņem no jums eh, runājot, diskutējot par trešo pakotni. Es domāju, ka ar referentiem mums bija ļoti cieša sadarbība. Diezgan neatkarīgi konsultācijas kolēģiem varēja sniegt ar regulatoru, kā arī par pakotnes dažādiem aspektiem, kur padom eh, varbūt bija mazliet eh, lēnāk ar priekšlikumiem. Es domāju, ka regulatori turpinās jūs komiteju konsultēt ar vērtīgiem padomiem, piemēram, runājot par regulātoru atskaitīšanos pienākumu. Eh, regulatori ir neatkarīgi, un tomēr eh, viņi nav ārpus jebkādas kontrols. Šo status ir jānodrošina, šo līdzsvaru ir jānodrošina valdībām, bet arī parlamentam. Tātad šeit jūs varat dot būtisku pienesumu. Vēl viens aspekts ir patērētāja tiesība aizsardzība, ko parlaments ļoti uzsvēra un, manuprāt, ir daudz panācis. Īpaši attiecībā uz mazumtirdzniecības tirgiem. Mēs varētu būt panākuši vēl krietni vairāk, ja visambiciozākie ir. Uh, eh, referenti attiecībā uz aģentūras apveltīšanā plašākiem pilnvaram nebūtu tikuši piebremzēti. Tas ir pirmais aspekts. Otrs. Mm, tagad ir uzsācies ļoti svarīgs process. 18 mēnešus pēc pakotnes apstiprināšanas uh, ir sākusies īstenošana, kas būs ļoti būtiska komisijai. Komisijas uzdevums būs nodrošināt, lai dalībvalsts nodrošināt šo neatkarību, ko tās arī ir piešķīras nacionālajiem regulātoriem. Mums, kā nacionālajiem regulātoriem, būs jāgatavojas aģentūras izveidei. Aģentūrai būs vajadzīgs direktors, un tagad konkurss jau ir ticis izsludināts presē. Aģentūras darbs ir jāgatavo ļoti rūpīgi, par to es vēl izteikšos sīkāk. Ko mēs kā regulātori darīsim? Mums ir SIR kolaboratīvais fórums un arī ERGEG, kas ir uh, šī institūcija grupa. Pirmkārt, attiecībā uz aģentūru, tai būs vajadzīgi Eh, atrašanās vietu, un decembrī, cerams, eh, padomu pieņem šo lēmumu eh, trīs kandidātu valsts. Otrakārt, direktors būs vajadzīgs, treškārt, struktūra. Būs administratīvā padome, kurā būs pārstāvēts dalību valsts, kā arī parlamentu pārstāvi un komisijas pārstāvi. Būs vajadzīga regulātora padome, un šeit ir tāds aspekts, aģentu, aģentūra ir jauna, te mēs būsim cieši iesaistīti, tad būs arī uh, sūdzību panelis un aģentūras izveidi mēs ceram notiks nākamā gada martā. Tad būs regulatoru padoms izveida apmēram tajā pat laikā. Lai būtu gatavi šiem soļiem, mēs izmantojam patreizējo laiku, lai uh, statūts vai darbības noteikums izstrādāt, tas varētu būt ļoti birokrātisks uzdevums, tā varētu šķist, bet tas ir ļoti svarīgi, jo mums jānodrošina aģentūras efektīvs darbs saskaņā ar šiem noteikumiem. Kas būs priekšsēdis, kas būs priekšsēžu vietnieks, kā šīs pilnvaras tiks īstenotas, un tas viss pirms aģentūra ir izveidota. Cerams, martā aģentūra dzims, un tad mēs varēsim sākt strādāt jau konkrētāk un efektīvāk. Vēl mēs strādājam pie ļoti svarīga elementa, plot, proti uh, nacionālo regulātoru sadarbību. Nacionālajie regulātori saņem plašāks pilnvars un lielāka neatkarība. Daudzām valstīm tas nebūs nekas sarežģīts, bet citām valstīm uh, kur regulators ir bijis gandrīz ministrijas daļa, tagad eh, beidzot regulators saņem reālu neatkarību, ja vien šis process virzās tā, ka tam vajadzētu virzīties. Mēs vēlamies ar nodrošināt to, ka nenotiek fragmentācija, un komisija centīsies šo procesu koordināciju sarūpēt. Jaunās institūcijas, eh, kā asins būs eh, eh, šie noteikumi, pēc kuriem tā strādās, asins rīti var tā teikt, ja? Un tas ir nepieciešams, lai būtu skaidri noteikumi, lai visi iesaistītās puses skaidri zinātu savus pilnvarus un uzdevumus. Mēs esam identificējuši divus pilotprojektus - gāze, elektrība un ar jaunām TSOs, NCOI e un NCOG elektrības un gāzes jomās. Tātad institūcijām mēs kopīgi strādājam, lai identificētu procesu reālo darbību. Tātad pirms aģentūra formāli tiks izveidot, mums būs iespēja izvērtīt, kāds varētu būt optimālais risinājums. Process nebūs vienkāršs, bet integrētais Eiropas tirgus darbosies pēc šiem noteikumiem, kas tiks izstrādāti šajā laika posmā. Parlaments īpaši interesējās par patērētāju tiesībām šajā aspektā. Parlaments debatēs ir pienes to, ka piegāžu drošību un Eiropas energo tirgiem jābūt konkrētspējiem, bet arī ir jānodrošina individu intereses uh, mazumtirdzniecības līmenī. Parlaments ir ar savu izaicinājumu pamudinājis komisiju strādāt enerģiski šajā virzienā. Pagājušajā nedēļā notika Londons fórums, tas ir līdzīgs Madrids un Lond Florence fórumiem, kurā tiek apspriest vairāk jautājumu, kas īpaši skars mani un jūs kā individuāls patērētājs, piemēram, attiecībā uz rēķiniem, rēķina sarežģītību, kuras mēs saņemam, kā arī sūdzību iesniegšanu, sūdzību izskatīšanas kārtība, tad uh, mazumtirdzniecības mazumtirdzniecības uh, tirgus izpēta, uh, īpaši jūtīgo patērētāju definēšana. Tas vairākos valstīs nav definēts šis termins. Tātad es domāju, mēs jau esam daudz plašāku darbu uzsākuši nekā to, ko mums prasa tā šaurā izpratnē e, eh, normatīvi akti. E, kungi, dāmas, es zinu, ka mums laika maz, tādēļ es tikai pieminēšu vienu vai divus vēl e, jums, kas man šķiet īpaši svarīgs. Pirmkārt, īstenošana Nacionāla līmenī neatkarīgiem regulatoriem e, tiek piešķirts plašāks pilnvars, un viņiem ir nepieciešami resursi un normatīvais pamats, lai nodrošinātu darbu ieviešanu. Eiropas līmenī kaut gan aģentūra nav saņēmusi plašas pilnvaras, tā ir zināms pilnvaras, tajā skaitā ietekmēšanas pārliecināšanas pilnvaras, un šeit ir ļoti svarīga sadarbība ar komisiju, Eh, kā arī tas, ka aģentūra pierādīs, ka tā var ļoti skaidrs eh, noteikums izstrādāt. Tā viņi iegūst ticamību. Otrakārt, konsultācijas. Vairākas organizācijas jau daudzus gadus ļoti liels centiens ir izrādījušas, lai iesaistītās puses eh, visas tiktu konsultētas. Mēs esam jau līdz šim pieņemtos lēmumus Uh, centušies interpretēt tā, lai konsultācijas veikt pēc iespējams plašāk. Un turpinam savus centienus šajā virzienā, lai risinājumi būtu draudzīgi konsultāciju paplašināšanai. Un viens aspekts, kas netika pieminēts, ir tā saucamie smart grids. E, tas tāds e, varbūt izteiciens. E, kas ir saistīts ar efektīvāku, efektīvākām piegādēm, un šeit notiek būtisks darbs Frontex 2 ietveros. Gal galā, Eiropa, varbūt daži tas izbrīnīs, nav sala. Eiropai ir jāraugās ārpus savām robežām, un pēdējo pāris gadu laikā mēs, kā regulātori, esam apzinājušies, ka tas, kas līdz šim ir bijusi tad noslēgta sistēma, mēs saņemam no kaimiņiem vai paši no saviem gāzi, elektrību, tas vairs turpmāk tā nebūs. Uh, arī atjaunīgās enerģetikas laikmetā mēs stipri vien būsim atkarīgi no saviem kaiviņiem un energopiegādēm. Problēmas, ar kurām mēs saskaramies, nav Eiropas problēmas tikai vienīgi. Īpaši attiecībā uz klimata izmaiņām mēs to varam teikt. Tādēļ mums kā regulātoriem ir jāraugās pāri savam eiropeiskam apvārsnim. tūkstots, eh, pū, 19. oktobrī atvainojas Atenās būs pasaules regulātoru fórums, kurās sapulcēsies gandrīz tūkstots dalībnieki, lai diskutētu par jautājumiem, kas arī paplašinās mūsu redzesloku. Un sen jau mēs esam nodibinājuši sadarbību ar ASV, vīdas jūras piekrasts valstīm medreg ietvaros, kā arī ar Dienvidu Austrumu Eiropas uh, valstīm un arī Krieviju jau pastāv kontakti. Tātad mēs raugamies pār savam apvārstim un laikam tagad vislabākais, ko var darīt, ir pārtraukt savu runu. Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Paldies par šo ievadruni un atgādinājumu par to, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs nākošo mēnešu laikā taisām uztarot. Dargie kolēģi, tagad uh, jums ir iespēja uzdot uh, jautājumus vai izteikt piezīmes. Tātad jums vārds. Pirmais runātājs esmu, kurai nevaru izlasīt jūsu vārdu, bet lūdzu, katrā gadījumā jums vārds. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Uh... Paldies, prieksēžkungs. Runājot par reglamentējošajām iestādēm Eiropas Savienībā, tad tās cieši sadarbojās gan ar piegādātājiem, gan ar patērētājiem, gan ar plašsaziņas līdzekļiem. Varbūt kā no vienas puses mums būtu jārunā par piegādātāju grupu, kas ir ārkārtīgi spēcīga savās pozīcijās, un iespējams, ka iedzīvotājiem nav pietiekami labs kontakts ar regulē, reglamentējošajām iestādēm. Uh, Mans jautājums jums, ko jūs domājat par iespējām plašai sabiedrībai piekļūt dažādu problēmu risinājumiem un reglamentējošo iestāžu attiecībām ar masu mēdījiem? Paldies! Ja piekritīsiet, tad jūs uzreiz varat uh, dot uh, atbildi Varbūt, ka tad, nu, kā lai saka, mūsu diskusijas arī attīstīsies. Jūs, jums vārds, lūdzu. Jā, es eh, dzirdēju vārdu plašsaziņas līdzekļi, un kaut arī es ļoti lielā mērā apzinos, cik svarīgi ir plašu plašsaziņas līdzekļi, tad es nevaru atbildēt par jautājumiem par plašsaziņas līdzekļiem, bet tikai par reglamentējošām iestādēm. Bet runājot par enerģiju, tad jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Un, protams, ka mums e, domas un jautājumi ir jārunā gan ar sabiedrību viņiem saprotamā veidā. Tas ir izaicinājums. Tādā ziņā mums ir ļoti veiksmīgi izveidota mājaslapa, kas ļauj cilvēkiem iepazīties un rast atbild uz daudziem jautājumiem. Bet, protams, mums vēl tā ir jāuzlabo. Otrais - konsultācija procesā un eh, domas izpētes procesā. Mēs nemēģinam ietekmēt sabiedrisko domu, lai tā virzītos uz vienu vai otru pusi. Viens no jautājumiem pēdējā laikā, par ko daudz ir runāts, ir sadarbības aspekts. Mēs runājam par transmisiju sistēmu, mēs runājam par sadarbību ar piegādātājiem, bet arī ar patērētājiem. Un patērētāju aizsardzības iestāžu izveidotais fórums ir ļoti laba vietne, kur apmainīties viedokļiem. Un tādējādi mēs iegūstam ieskatu par patērētāju domām un prasībām, vai cilvēki saprot informāciju un vai viņi to prot izmantot. Treškārt, protams, ir pieejams jaunās tehnoloģijas. Es saprotu, ka manas dalību valsts eh, ofček vadītās iestādes uh, Protams, var uzaicināt simts pārstāvis, kuri pārstāvēs patērētāju, un uzaicināt arī ekspertus, kuri palīdzēs sabiedrībā izprast ļoti sarežģītos jautājumus. Es lielāko daļu savas dzīves esmu pavadījis Briselē, mēģinot risināt un iepazīstināt iedzīvotājus ar tehniski sarežģītiem jautājumiem. Taču bieži vien mēs dzirdam atbildi, ka vienkāršiem iedzīvotājiem ir ļoti grūti saprast šos tehniskos aspektus bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ziņas un informācijas iepakojums saprašanas dēļ ir ļoti svarīgs, un tad ziņu var saprast. Gala beigās sabiedriskās domas aptaujāšana specifiskās lietās tādās kā politikas virzīšana uz vienu vai otru jomu vai, piemēram, kaut vai rēķina sastāvdaļas un sarežģītums. Mums ir jāzina patērētāju domas. Un, protams, ir arī tā saucamās riska grupas. Angļu valodā mēs runājam par tādiem energolietotājiem, kur atrodas uz nabadzības sliekšņa, un par šīm riska grupām mums ir jārunā. Es tiešām ticu konsultatīvajiem mehānismiem, un jau vairākus gadus mēs izmantojam tos sabiedriskās domas izziņāšanā. Un tad šāda procesa sagatavošana jau ir vienkāršāka, un mēs strādāsim ar vien labāk. Jā, kolēģi Tomson. Paldies, nākošā runātāja Tomsons kundze. Äh, äh, Priekšsēžkungs, paldies. Man ir vairāki jautājumi. Jūs teicāt, ka Eiropas reglamentējošo iestāžu vidū Jūs esat vienojušies, ka mēs, mēs, tas jau ir zināms, mēs esam atkarīgi no mūsu energopiegādātājiem stīs. Un jūs savā runā teicāt, ka reglamentējošās iestādes līdz ar to mēģinās raudzīties un sadarboties plašāk, ne tikai Eiropas regula, reglamentējošo iestāžu ietvaros. Vai tas attiecās arī uz dienvidu, austrumu un citu valsts um, sadarbību. Jāsaka, Mokkungs, tas ir saistīts ar Dienvidu austrumu Eiropas līgumiem, bet tikai nelielā mērā. Ja mēs mēģinam rast problēmas risinājumu, tad tas patiesībā ir energo piegādes kontekstā. Runājot par tā saucamo ilgtspējīgo attīstību, mums ir jāizmanto gan vēja enerģija, gan citi atjaunīgie resursi. Un kā kolēģi jau zina, arvien vairāk šie ener atjaunīgie energoresursi ir ne tikai vidas aktīvistu runās, bet arī energo piegādātāja runās. Vēl viens moments mums ir jāmēģina pēc iespējas palielināt atjaunīgo energoresursu procents Eiropā, jo tas radīs ļoti daudzus eh, priekšnoteikumus gan ekonomiskai attīstībai, gan arī citiem momentiem. Runājot par tā saucamo daudzavo, daudzavotu tīkliem, tie nodrošinās energo piegādes drošību. Tieši no tāda paša aspekta raugoties, Eiropa ir bijusi samērā izšķērdīga. Es sāku darboties reglamentējošo iestāžu uh, varā pirms sešiem gadiem, un manā pirmajā ziemā tiešām energopiegādes jautājums bija galvenais. Un es bieži vien jautāju pats sev, kas notiek Eiropas kontinentā, jo Anglijā, Lielbritānijā mēs par kontinentā notiekošo uzzinām no avīžu rakstiem, piemēram, kas notiek kaimiņu valstīs, Francijā un Vācijā. Pirms sešiem gadiem situācija bija pilnīgi savādāka kā šobrīd. Šobrīd komisija stipri piestrādā pie tā, lai mēs veicinātu pārskatāmību un kā mēs varam veicināt šo te saistīto sistēmu veidošanu ne tikai tehniskā, bet arī garīgā līmenī. Es uzskatu, ka Eiropai ir pašai savi resursi, lai tā nebūtu tik ļoti atkarīga no piegādātajiem trešajās valstīs. Pirms diviem gadiem Krievijas un Ukrainas konflikts pierādīja, ka potenciāls, potenciāls nedrošības moments eksistē, jo mēs joprojām esam stipri lielā mērā atkarīgi no energopiegādātājiem ārpus Eiropas Savienības, un komisijas un Krievijas sarunas pierādīja, ka visiem ir jāapzinās, ko Gazprom var, grib vai nevar un negrib darīt. Mums ir izveidota tā saucamā gāzes piegādes koordinātoru grupa, kura mēģinās izprast un noteikt grūtības šajās piegādēs. Un šobrīd ir vesela virkni pasākumu, kas šo piegādi nodrošina. Piemēram, pagātnē gāzi piegādāja tikai caur vienu avotu, tātad gāzes vadiem. Uh, un eh, Itālija, Austrija, tādas valsts, kuras lielā mērā piegādā, piemēram, gāzes vada aizgriešana. Bet eh, tagad mazliet paiesim nos no Krievijas. Paskatīsimies uz Norvēģijas, Norvēģijas reģionu. Norvēģija ir. Eh, tā, tā nav reglamentējošo iestāžu grupā, bet tā piedalās tur kā novērotājs, un Norvēģija ir lielā mērā veicinājusi mūsu debates par reglamentējošo iestāžu grupas izveidi. Protams, ka jautājums ir drusciņ ārpus komisijas un dalību valstu kompetences, jo reglamentējošo iestāžu grupa nodrošina informācijas saprotamību un sadarbību iestāžu starpā, un es uzskatu, ka aģentūra šo darbu vēl tikai veicinās. Dank, kolīgi Udī. Paldies, nākošais runātais Udī kungs. Priekšsēdētāja kungs, paldies par visiem šiem skaidrojumiem. Tie ir ārkārtīgi interesanti. Un uh, es gribētu uzzināt jūsu viedokli par tīklu attīstību, ir tīpaši elektroenerģijas jomā. Jo loģiskā doma bija tāda atdalīt uh, ražotāju un operātoru tīklus, bet Eiropas Savienībā mums ir uh, tīkli un tie piedara dažādām struktūrām. Bet kā jums liekas, uh, kā tirgus likums darbojas šajos tīklos, un vai mums, Eiropiešiem, nebūtu interesanti politiski šos uh, tīklus uh, elektroenerģijas apgādam. Um, teiksim, viņiem piešķir tādu Eiropas uh, nozīmi, lai mums, Eiropas pilsoņiem, būtu drošība, ka šie tīkli nenonāk kādas struktūras rokā, kas domā tikai par kapitalistiskiem principiem, nu, piemēram, Gazprom vai cita tāda veidojuma rokās. Un šis tīkls um, neatkarīgi no operatoriem un ražotājiem, kas apgādātu uh, patērētājus un uh, kāds būtu jūsu viedoklis. Un otrs jautājums par gāzes uh, jautājumiem. Kā jums liekas? Uh, komisija veido um, tādu sabiedrību, kas iepirktu uh, dabasgāzi, uh, kas uh, tiek iegūta Kaukāzā. Un Kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz dažu dalībvalstu viedokļu par iepirkšanas iespējām un palielināt šo apgāda drošību, izmantojot tādas vislabākās cenas uh, principus? Felicitācijas. Paldies, Audē kungs, es apsveicu jūs ar šo jautājumu, tas ir ļoti precīzs jautājums. Um, think... Es domāju, ka par pirmo jūs uzdodo jautājumu. Tas ir trešās pakotnes sakarā. Jautājumi ir radušies tieši ar atsaistes situāciju un kā varētu atsaistes mehānisms piemērot gāzes un elektrības tirgumu. Regulējošās iestādes toreiz sarunu laikā nāca klajā ar vairākiem padomiem, un tomēr mums bija jāatzīst, ka regulējošās iestādes skatījums bieži vien ietekmē dalību valsts viedokli, un ir pilnībā godīgi apgalvot, ka mūsu iespējas iespējas šajās diskusijās tika uzskatīts par samērā politisku. Tāpēc, iespējams, jūs būs, nebūsiet pārsteigti, ka es nevēlos šeit pieskarties šiem jautājumiem, jo tie patiesībā ir dalību valstu kompetencē. Un, protams, arī parlaments toreiz izteica savas domas. Un tomēr Doma par to, ka būtu kopīga institūcija Eiropas līmenī, kura varētu saslēgt kopā dažādas tīklas. Visiem jau ir skaidrs, ka šim tir, šai iestādēji būtu jābūt tādai, kurai uzticās visas iesaistītās puses tirgū, un iestādē ir jābūt modernizētai, un tai ir jābūt spējīgai apvienot visus Eiropas tīklus tuvāko desmitgažu laikā. Vēl vērētos pieminēt, ka manai organizācijai ir pieejami statistikas dati, kur tiks publiskoti tuvākajās nedēļās. Uh, bet um, es eh, izmantoju citus statistikas datus no Ernst un Young konsultatīvās firmas, un runa iet par vairākiem miljārdiem sterliņu mārciņu turpmāko desmitgažu laikā. Nav nepieciešama augstākā matemātika, lai aprēķinātu, ka saistība ar citiem piegāžu tirgiem uh, prasa milzīgas investīcijas, un tā ir milzīga nauda. Un komisija pirms pāris gadiem nāca klajā ar tādu skaitli kā 3 biljoni. Un eh, dalību valstis diez vai būs spējīgas šāda veida finansējumu rast no nodokļu avotiem. Nākamais jautājums par trešo pakotni ir, ko dos energotirgus liberalizēšanas pasākumi. Es vienmēr esmu sprediķojis un iestājies par to, ka tirgum ir jābūt liberālam un tomēr. Iespējams, ka ir gadījumi, kad tirgus netiek pārvaldīts īpaši efektīvi, un tad ir jāiejaucās. Un tomēr ir tirgi, kuri nodrošina ļoti augstu investīciju līmeni un piegādes uh, drošību. Es nerunāju tikai par Eiropas iekšējiem tirgiem, bet vispār mūsu kontinentā. Uh, Un visbeidzot, es neesmu pārliecināts, ka draudi, kādi tie tiek atspoguļot plašsaziņas līdzekļos par Gazprom, ir eh, briesmīgi. Tā tad vienmēr tiek runāts par Krievu lāci, kas draud visiem un ir laimīgs tā dzīvodams. Es nedomāju, ka mums vajadzētu ļoti baidīties, saglabāsim vēsu prātu un racionālu skatījumu. Un tomēr tās investīcijas, kuras ir nepieciešams tirgumu. Un pēdējo gadu pieredze gan Eiropā, gan citur pierāda, ka mums ir jābūt uzmanīgiem. Piemēram, Francijā ir stipri no citām dalību valstīm atšķirīga situācija, jo Francijā ir daudz atomreaktoru. Un situācija, piemēram, manā valstī ir pavisam citāda. Es uzskatu, ka Eiropai caur dažādu tirgus mehānismu piemērošanu un, piemēram, jauno atjaunīgo energoresursu lielāku izmantošanu, mēs šeit runājam par vēja enerģijas izmantošanu, par to, kā varētu izmantot jūras spēku energoražošanā. Runājot par gāzi, mums būs reglamentējošo iestāžu grupas sanāksme rīt, un tieši par šiem jautājumiem arī runāsim. Tātad eh, mēs mēģinam izveidot sava veida centrālo iepirkumu iestādi, kura nodarbotos ar iepirkumiem no trešajām valstīm, bet es jums atbildi nevaru dot, jo ģenerāla asamblējas līmenī mēs vēl par to neesam diskutējuši. Runājot par sadarbības apmēriem un līmeni. Es domāju, ka gala beigās mēs nonākam līdz brīdim, kad uh, ticiet vai nē, ir nepieciešams ļoti spēcīgs ticības moments, lai mēs jau kad sasniegtu pilnīgu tīklu saslēgšanu. Līdz ar to es esmu samērā eh, šaubīgs. Sí, eh, muchas gracias. Manuels kundze, paldies, priekšsēdētāja kungs, sakarieras kundze. Es e, vēlētos pateikties par jūsu ļoti interesanto prezentāciju. Vēlētos izmantot man doto iespēju un e, gan pateikt dažus komentārus, gan galvenokārt uzdot jums vienu jautājumu, kas ir saistīts ar manu dzimto zemi. Viena no prasībām Francijas reglamentējošo iestāžu vidū, lai veiktu šādu tīklu saslēgšanu, saistās ar kapacitāti, tātad ar energoplūsmu abos virzienos. Piemēram, ja mēs pieprasām 80%, tad 80% eh, ir jāiet arī otrā virzienā. Piemēram, 80 programmas dienvidu ziemeļu virzienā, bet tādā gadījumā ziemeļu dienvidu virzienā šis eh, skaitlis būs pavisam savādāks. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi dīvainas prasības, gro, prasības eh, leņķis. Uh, un tas ir lielisks piemērs tam, kā saslēdzot kopā tīklus, dalība valsts mēģina aizsargāt pati savu iekšējo tīklu. Mans jautājums, ko jūs darīsiet, ko jūs domājat par šādu prasību un ko jūs darīsiet ar šādām prasībām? Um, th thank you. Paldies, saka Moga kungs. Paldies Rieras kundzei. Tā tad Varbūt, ka man to vajadzēja pateikt jau savā ievadrunā, bet es to neizdarīju. Tātad Eiropa kā vienots tirgus, kopīgs energotirgus, uh, kamēr mēs tur nonāksim, tas prasīs milzīgi garu ceļu, un parlaments jau toreiz bija ārkārtīgi nobežījies, ka tika izveidota reģionālās iniciatīvas ideja, jo parlamentam tiešām bija pamatots šaubas par to, ka tā vietā, lai mēs virzītos uz kopīgu energotirgu, izveidosies sadrumstalotība kurā dažādi reģioni cīnīsies par savu vietu Eiropas energotirgū. Mēs, kā reglamentējošo iestāžu grupu, jau vairākus gadus esam novērojuši, ka ceļš no dalību valstu tirgiem līdz kopējam Eiropas tirgumu ir ļoti garš. Ir izveidotas vairākas reģionālās iniciatīvas, kā jau teicu, varbūt man to vajadzēja pieminēt jau savā ievadrunā, bet ir tādi reģioni, kuriem ļoti labi izdodas nodrošināt sadarbību. Ir reģioni, kuriem lielā mērā palīdz valsts līmenis. Jautājums par reģionu sadarbību energo jomā, īpaši energo piegādes jomā, tas noteikti veicina gan efektivitāti, gan arī citus aspektus. Ļoti veiksmīgs piemērs ir ziemeļu tirgus. Tas ir saslēgts kopīgā tīklā. Cits piemērs, ko vēlētos pieminēt, bija tas, ka mums bija reģionālo iniciatīvu konference, kur Ekas kundze piedalījās Šajā konferencē mēs runājām par šo saslēgšanu. Īpaši šis jautājums ir interesants Iberijas pussalā, Dienvidu Eiropā, jo šeit tieši sadarbība un no mana viedokļa skatoties, es ceru, bet par to es runāt nevaru. Es ceru, ka gan komisija, gan parlaments, gan padome izskatīs reģionālās iniciatīvas un ko varētu darīt vairāk. Runājot par eh, jauno direktīvu, kuras projekts par reglamentējušo iestāžu darbību šobrīd ir ticis prezentēts komisijai, šajā direktīvā runa ies par piegādes drošību. Atkal Reglamentējošo iestāžu grupai ir zināms šaubas par to, vai direktīvas priekšlikumā atrunātie momenti varēs darboties tīri sadarbības un caurskatāmības ziņā, jo es domāju, ka šajās jomās dalību valstis ir vairāk ieinteresētas nekā komisija tajā, kas varētu nodrošināt šo sadarbību. Un tomēr es uzskatu, ka tas būtu solis uz priekšu nākotnes labā. Vēl ir jautājums par to, kuram vajadzētu nolemt par nepieciešamo infrastruktūru izveidi, un kurš nolems, vai esošās infrastruktūras ir adekvāts tīklu saslēgšanai, vai ir jāizvirza kādi standarti, kas to nolems. Un, protams, mēs kā reglamentējošā iestāde uzskatām, ka ir jābūt adekvātai riska analīzē un kurš šo atbildību uzņemsies. Un, uh, Ogī kungs teica, ka ir jānodrošina viss, lai mēs nenonāktu situācijā, kad kaut kas ir ticis nepamanīts. Gala beigās es neesmu pārliecināts, vai jūsu piezīme par Franciju un Spāniju ir mm, adekvāta. Protams, ka starp šīm divām valstīm jau daudzus gadus savietojamības jautājumi ir tikuši izskatīti un vēl nav atrisināti. Montīkungs, bijušais komisārs, veica milzīgu darbu, lai tuvinātu vienu valsti otrai, un, piemēram, no Francijas puses bažas par investīciju apjomu un par energo izmantošanu un efektivitāti no Spānijas puses bija samērā uh, nepatīkama, un savukārt Spāņi e, domāja, vai piegādes drošums būs pietiekams. Un kā jau teica Montī kungs, sarunās mēģināja šos problemātiskos jautājumus risināt. Ganz herzlichen Dank für. Sirsnīgs paldies! Paldies par jūsu papildus skaidrojumiem un teikto, un arī paldies par jautājumiem, kas tika uzdoti. Vai ir vēl kāds jautājums, kāds grib uzdot kādu jautājumu, noskaidrot kaut ko? Nē, ja tas tā nav, tad mēs varam pabeigt šo darba kārtības punktu. Lordmok, paldies sirsnīgs par laiku, par atbildēm, par sniegtā informāciju. Šī sasaukuma laikā noteikti mēs vēl tiksimies, jo tēmas ir tādas, kas nav izsmeltas. Sirsnīgs paldies! Mēs slēdzam šo sēdi. Sēdi turpināsies rīt. Un tagad uh, koordinātoru sēdi mēs gribētu sākt pēc iespējas ātrāk. Sehr. Thank you very much. Sie verstehen Deutsch, ne? Ah, nein. Sie haben immer Ich habe einen Schüler gelernt.